liderību. Par Brexit. Pēc Brexit referenduma dzirdējām skaļus paziņojumus no Londonas. Brexit nozīmē Brexit, eh, izstāšanās nozīmē izstāšanos, bez vienošanās ir labāka nekā slikts darījums. Pēdējos gados, eh, kā vienotā tirgus komitejas līdzpriekšādātājs, es risināju ļoti praktiskus risinājumus. Piemēram, atcēlām viesabonēšanas maksu Eiropas Savienībā, bet kas ar to notiks pēc Brexit? Nu, lūk, tas būs atkarīgs eh, starp no sarunām starp Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm un apvienoto karalisti. Vienojāmies par datu aizsardzības regulu, lai aizsargātu iedzīvotāju privātumu. Tāpat vienojāmies par brīvu datu plūsmu, lai atbalstītu nozari. Un mēs visi zinām, ka apvienotie karalistē lieliski padodas mākoņdatošanas pakalpojumu nodrošināšana, bet kas notiks ar datu plūsmu pēc Brexit? Tas viss būs atkarīgs no sarunām. Priekšādātāji, jums ir tikai viena minūte šī brīvā mikrofona procedūra. Paldies! Nākamais runātājs Čaunca kundze, viena minūte. Kolēģi, gribu teikt paldies jums visiem par pacietību šajā Brexit murgā. Man arī ir tiešām ļoti žēl, ka tā ir sanācis. Man šķiet, ka tā ir enerģijas un laika velta šķiešana, un varu piekrist daudziem no jums, lietas nebūtu mākslīgi jāsasteidz tagad. Sestdien es kopā ar tūkstošiem citu cilvēku piedalījos demonstrācijā Londonā, lai aicinātu uz cilvēku balsojumu par jebkādu gala vienošanos. Jūs esat redzējuši attēlus, cik daudz projektu eiropeisku cilvēku izgāja ielās. Tas viss ir mainījies kopš 2016. gada. 74 no 75 aptaujām pagājušajā gadā liecina, ka cilvēki nu jau tagad vēlas palikt vairākumā. Tomēr situācija ir tāda, kā ir. Ir jauns premjers, kurš ir zaudējis ikvienā balsojumā apakšpalātā Nu, tas ir tāds nebijis gadījums, un viņš lūdz Eiropas Savienībai palīdzēt izkļūt no paša izraktās bedres. Viņš vēlas, lai padomē vairot spiedienu uz Westminsteru, bet šī vienošanās rada būtiskus jautājumus. Tas viss graus vidas un sociālos standartus. Mēs zinām, ka Džonsonam uzticēties nevar, un tieši tāpēc šī vienošanās ir tik rūpīgi jāizpēta kā šeit, tā Westminsterē. Priekšsēdētāji, paldies, Velsa kungs, viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Apvienotā karaliste ir bijis lielisks eh, draugs un klients Eiropas Savienībā. 20 gados Līdz 2018. gadam Eiropas Savienības tirsniecības bilances pārpalikums bija 750 miljārdi 20 gadu laikā. Apvienotā karalisti ir iemaksājusi arī 120 miljārdus eiro šo pašu 20 gadu laikā Eiropas Savienības budžetā. Apvienotā karalisti ir viena no septiņām dalībvalstīm, kas uh, atbilst NATO aizsardzības tēriņu kritērijiem un nodrošina aizsardzību ikvienam šai kontinentā. Ņemot to visu vērā, es gribu zināt, kāpēc uh, Tusks, uh, eh, Barņē un Junkers uzskata, ka viss kārtībā, ja tiekamies ar Toniju Blēru un opozīcijas pārstāvjiem, tādējādi jaucoties apvienotās karalistes politikā. Uh, Man šķiet, ka ir jau skaidrs, kādas ir Eiropas Savienības ieceres, tad, kad tika teikts, ka Ziemeļīrija būs tāda sēna, ko apvienotā karaliste maksās par Brexit. Vai tad nav tiesa, ka apvienotās karalists iedzīvotāji ir saskārušies ar Eiropas Savienības augstprātību šais sarunās? Paldies, tālāk lūdzu, Panoviča kungs, viena minūte. Eh, hvala za besedo. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu tiešām pateicīgs Tuska kungam par viņa saprāta balsi pēdējos piecos gados. Paldies par proaktīvo pieeju, Junkera kunga proaktīvo darbību un Barņē lieliskajiem rezultātiem Brexit lietās. Nāku no Slovenijas un mūs cieši skāra. Kā Eiropadomas lēmums par eh, sarunu neuzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Mēs nākam eh, no reģiona, kur saprotam, ka mieru nevar uzskatīt par pašsaprotamu. Zinu, ka daudz reformu ir vēl jāizteno šajās divās valstīs, bet šādi signāli no padomas ir tiešām satraucoši tie, kas pārzina šo Eiropas reģionu un kas ir to apmeklējuši, lai vestu tuvāk Eiropas Savienībai, nu mēs tagad esam patiešām sarežģītā situācijā. Paldies par sasniegumiem līdz šim Rietumbalkānos, bet baidos, ka šāds Eiropadomas lēmums ir izjaucis nepieciešamo līdzsvaru. Paldies tālāk lūdzu Guilā. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Um, Tuska kungs, Junker kungs, es pievienojos pateicības vārdiem. Lai gan neraugoties uz to, ka jūs mandāt laikā e, eiro piedzīvoja smagākās krīzes, Barņiekungs vienīgā labā vēsts bija e, Eiropas vienotības saruna e, procesā kas sniedz garantijas tam, kā Eiropa, Eiropas Savienība izturēs, eh, panākt to, lai Eiropas Savienība izturas pret Britiem Eiropā, tāpat kā tā vēlas, lai Brit, eh, apvienotā karalista izturēt, izturētos pret Eiropiešiem Lielbritānijā. Bet šeit parādījās bumba ar laika degli, kas ir galīgā lēmuma atlikšana uz vēlāku laiku, lai nepieļautu Brexitu bez vienošanās un attiecīgas sociālas, politiskas un citas sekas. Tāpat arī mēs redzam dezinformācijas burbuļus eh, kas vēršas plašumā. Eiropai ir eh, jāturpina ieturēt savu līniju, bet tam ir nepieciešami resursi, un ar 1% no IKP nebūs pietiekami. Ir jābūt saskaņai starp to, kas tiek teikts un to, kas tiek darīts, ir vajadzīgi ne, resursi lai, un enerģija, lai mēs varētu pa, paveikt savus uzdevumus. Paldies, priekšsēdētāji! Monsieur Barnier, à vous la parole. Barnier kungs, tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs, godējumie deputāti. Ar eh, jūsu atļauju un ar Junker kunga atļauju es vēlētos teikt pāris vārdus, lai reaģētu uz to daudziem izteikumiem, kuri e, izteicās attiecībā šo ļoti sarežģīto Brexit dosiju, un arī pirmkārt es vēlos pateikties eh, Weber kungam, tāpat gar, Iračē Garsie Peresai, Dačaram Solosam un pārējiem, kuri nāca klāt, klajā ar eh, atbalsta vēstījumiem. Mēs uzskatām, kā jau to norādīja Eiropadoms un komisijas priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam ir jāsaņem pilns respekts eh, šajā nopietnajā un ilgajā Brexit procesā, un Eiropas parlaments būs ar pēdējo vārdu. Līdz ar to ir pilnīgi normāli tas, ka Britu parlaments šobrīd uzņemas savas atbildības un e, pirmās apņemšanās balstoties uz to vienošanos, ko mēs esam panākuši ar Britu valdību, nevis pret vai Britu valdību vai bez tās, lai panāktu to, ko mēs vēlamies, kas ir sakārtots Brexits. Un es atkārtoju vēlreiz, ja apvienotā karaliste nobalso par sakārtot izstāšanos, kas ir daudz labāk nekā nesakārtot, tad šāda vienošanās ir vienīgais iespējamais ceļš. Un mūsuprāt ir pilnīgi leģitīmi, ka tas, kā parlaments, kurš eh, tajā brīdī, kad eh, dos savu Eh, piekrišanu pilnībā un bez jebkādām neskaidrībām apzinās to, ko vēlas apvienotā karaliste savai nākotnē. Lūk, mēs esam šobrīd ļoti nopietnā eh, ilgā procesa, šī visa ilgā procesa eh, etapā, un, kā jau es sacīju, arī Eiro padomas priekšsēdētājiem Tuskam, komisijas priekšsēdētājiem Junkeram, komisāru kolēģijai un Gijam Verhofstātam. Uh, Eh, vēlos viņiem paust pateicību par viņu uzticēšanos. Misija, ko man jau pašā sākumā uzticēja Žans Klots Junkers, bija strādāt, organizējot sakārtotu izstāšanos un neko citu. Un arī šo uzdevumu mēs paveicām. Bet šis sarežģītais uzdevums. Turklāt nebija man nekādu pārsteigumu tā sarežģītības ziņā. Ir un paliek Eh, negatīvas eh, misijas uzdevums. Brexit ir abām pusēm neizdevīgs pasākums, un man pagaidām nav eh, izdevies gūt nevienu pierādījumu Brexit pievienotai vērtībai. Sekas būs tikai negatīvas, bet ņemot vērā. Uh, šo sarunu nopietnu raksturu un lai respektētu Britu tautas vēlmi, pat ja mēs par to paužam nožēlu. Un šo trīs gadu garumā mēs esam strādājuši ar objektivitāti un neatlaidīgi un pacietīgi meklējot darboties spējīgus risinājumus juridiski spēkā esošus, lai sniegtu risinājumu visām problēmām, ko rada Brexit visiem un visur. Mēs strādājam, lai respektētu mūsu britu partneru vēlmes, jo godējumi deputāti mums apvienotai karalistei. E, e, Tas sakarā mēs izjūtam cieņu un abrīnu. Un tāpat mūs nereti vēlējās novirzīt no ceļa uh, iekšējās diskusijas apvienotajā karalistē, bet, kā jau es sacīju, mēs, neraugoties uz visu to, visu laiku esam mēģinājuši, un domāju, ka mums tas ir izdevies strādāt objektīvi un paturot spēkā eh, šīs sarunas. Ar Brexit nebeidzas vēsture, Brexit nav galamērķis. Mēs izmantojām šīs sarunas pirmkārt. Ņemot vērā mieru jautājumu īrijā, Un ikdienā mums bija prasība darīt visu, kas saglabātu trauslo mieru īrijas salā. Un tāpat arī ņemot vērā visu, kas attiec uz mūsu pamatiem kas ir vienotais tirgus, iekšējais tirgus, kas ir vairāk nekā tikai brīvās tirzniecības e, telpa, bet kas ir e, sociāls un ekonomisks un politisks sadzīves telpa, kas ir jāstieprina. Un tāpat šīs sarunas bija ar perspektīvu, lai ņemtu vērā prioritātes, kas ir pilsoņu tiesību drošība. Šeit ir tie britu miljoni, kuri dzīvo Eiropā, un tie eiropiešu miljoni, kuri dzīvo Lielbritānijā. Es dzirdēju Verhofstāta kungus, Friconu uh, eh, kundzi un citus paužam bāžas par to, kā. Čet... Eh, un pārliecība par to, ka ja viss eh, balsojumi notiks, tāds uh, šiem četriem miljoniem Britu Eiropā tiks nodrošināts visas tiesības tieši tāpat kā Eiropiešiem Lielbritānijā. Un mēs vēlamies, lai šīs tiesības tiktu garantētas. Tāpēc arī tiek izdarīts spiediens no dalībvalstu puses, lai apvienotās karalistes eh, saistības tiktu respektētas. Tāpat arī šajās sarunās mēs ņēmām vērā to, ka ar Brexit vēsturi nebeidzās un to, kas mums ir jāatjauno ar apvienoto karalisti. Šobrīd mēs eh, pamazām izārdām 44 sadarbības gadus. Eh, mm, ir eh, šajā laikā noslēgti 600 tirzniecības līgumi, bet mēs no tiem neatteiksimies. Lielbritānija paliek mūsu draugi un sabiedrotie, un tāpēc mums ir jāatjauno daudzas lietas. Farāģis kungs ir devies jau projām, bet es piebildušu, ka š, šī vienošanās deva telpu trīs gadu ilgām sarunām, bet pilnīgi noteikti, ka ir gada, divu, triju laikā jāved sarunas, lai atjaunotu visu to, kas tika izārdīts. E, to gribas dēļ, kuri atbalstīja Brexitu, Bū, ir jāatjauno līdzsvaroti, taisnīgi tirzniecības nolīgumi ar uh, tādiem spēles noteikumiem, kur pastāv, lai novērstu fiskālo dempingu vai citus riskus, lai uh, atjaunotu sadarbību universitāšu ziņā, tiesu iestāžu, policijas sadarbības ziņā, ārpolitikā, visās jomās, kurās mums ir jāturpina sadarboties ilgtspējīgi ar apvienoto karalisti jaunā politiskā kontekstā. Lūk, tas mūs sagaida un. Kā jau to vēlējās komisijas priekšsēdētājs Junkers un jaunievēlētā komisijas priekšsēdētāja um, Ursula von Lajena šādu vēlmi pauda. Un noslēgumā atsaukšos uz deputātu van ordeni sacīto. Ir jāizdara secinājumi pēc Brexita. Eh, šie eh, secinājumi eh, nereti tika nepietiekami E, novērtēts. Tālāk vēl citi secinājumi, kāpēc 52% britu pilsoņu nobalsoja par Brexit. Šis jautājums ir jāpārdomā, tas ir būtisks mums visās 27. Eiropas Savienības valstīs. Un arī Farāģa kungs nerad piemirst to, ka pilsoņiem ir jāsaka taisnība pirms viņi dodas balsot. Tā ir mūsu pirmā atbildība - teikt patiesību mūsu pilsoņiem. Tāpat aiz Brexit balsojuma stāv sociālā neapmierinātība, kur izpaudās tādajādi, ka Eiropa nereti nepasargā pietiekami, e, kā notiek dezindustrializācija, ka ir nepieciešama pasargāšana reformas. Un šī šie aspekti var būt tikpat svarīgi un pat vēl svarīgāki nekā Brexit. Un tieši arī tas saskar ar Ursulas Fonderlajenas jaunievēlētās komisijas priekšsēdētājas vēlmi. Tāpat arī eh, man ir bijis prieks. Uh, sadarboties ar Žanu eh, Kolodu Junkeru šo trīs gadu laikā un visu komisiju. Uzskatu, ka man bija liela privilēģija šī sadarbība un es vēlos pateikties par pausto uzticību. Es zinu, ka viņš un viņa darba grupa pievērsa uzmanību visbūtiskākajiem jautājumiem, kas ir pozitīva darba kārtība Eiropai un Lielbritānijai. Paldies par uzmanību! Grazie, Messie Bernier! E paldies Barņiekungam. Un tagad vārds padomas priekšādātājiem Tuskam. Paldies! Paldies visiem par laipnajiem vārdiem, kas man tika veltīti. Bija vērts piecus gadus gaidīt uz šādu brīdi. Un paldies arī par jūsu ļoti atbildīgo nostāju Brexit jautājumā un par pagarinājumu. Šādi jūs eh, parādat savu veselo saprātu un eh, cieņu. Pēc tā, ko šodien dzirdēju šai zālē, man nav nekādu šaubu, ka mums eh, būtu jāizskata apvienotās karalistes lūgums pagarinājumam nopietni. Paldies! Visu labu! Grācie, grācie, prezidents! Paldies! Es arī gribētu pievienoties kolēģu laipnajiem vārdiem un pateicībai jums. Jūs vienmēr esat bijis gatavs ierasties pie mums parlamentā un noturēt diskusijas ar mums. Tiešām paldies par jūsu darbu. Tagad neliels pārtraukums un drīz atkal darbot sāksim. cominciamo prendete posto per cortesia lūdzu ieņemiet vietas l'ordine del giorno reca la dichiarazione del presidente della commissione tagad nākamais darbkārtības punkts ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja paziņojums. Priekšsēdētāja Junker kungs. Šodien mēs esam šeit, lai apspriestu jūsu komisijas darba pārskatu. Vēlos pateikties visiem komisāriem par to, ka ieradāties, un pirms dodu jums vārdu, vēlos pateikties jums par visu darīto Eiropas vārdā. Tas, protams, nesākās tikai ar jūsu ievēlēšanu Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatā, vai kā špicena kandidāta izvirzīšanu, bet tas caurvīja visu jūsu politisko karjeru un jūsu priekšsarētāju pilnvaru termiņā. Jūs parādījāt, ka Eiropai nav jāizolē, bet gan jāapvieno. Jums bija jāstrādā ar Brexit jautājumu, ar apvienoto karalisti, jāmeklē migrācijas problēmai Eiropas risinājums, jācīnās pret populismu Eiropā. Bija arī Junkera plāns, darbs pie monetāras un ekonomikas savienības padziļināšanas, Grieķijas saglabāšana Eirozonā un citi jautājumi. Neskaroties uz eh, varbūt viedokļu atšķirībām, debatēm, eh, strīdiem pat, kas tikai vienīgi pierāda demokrātijas spēku, jūs vienmēr varējāt paļauties uz Eiropas parlamentu cīņā par taisnīgāku Eiropu un būšanu tuvāk pilsoņiem. Paldies par jūsu sadarbību, paldies par cieņu, ko vienmēr esat izrādījuši Eiropas parlamentam. Lūdzu, vārds jums tagad. senjor prezidente. Priekšsēdētāji, Eiropadams priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, deputāti. E, tieši šodien ir pieci gadi pagājuši dienu dienā, un tieši šajā dienā pirms pieciem gadiem jūs parlaments deva uzticības mandātu komisijai. Un e, tiešām mēs redzam, ka mēs esam kopā izdzīvojušos grūtos laikus, bet vienmēr esam bijuši ļoti e, pieklājīgi, ļoti kārtīgi, ļoti sadarbīgi. Un par šo gaisotni es arī gribētu no visas sirds jums pateikties. E, Tas ir ļoti svarīgi baudīt uzticību šajā zālē. Tādā ziņā es baudu arī visu vēlētāju uzticību, un mēs kopā domājam par Eiropas demokrātiju, domājam par katru cilvēku, un katrā ziņā es pateicīgs ikvienam, kas ir devis man šo uzticības mandātu. Uh, Es um, daudz seju šeit pazīstu, ļoti daudzi no jums ir kļuvuši mani draugi ne tikai šeit institūciju kontekstā, bet arī um, tā kā uz mūžu. Un no visas sirds es gribētu pateikties jums visiem par to. Uh, Tuska kungs, uh, mēs esam kļuvuši tā kā dvīņi, um, brāļi, dvīņi. Uh, un arī nevienmēr varbūt mēs esam varējuši vienoties, tomēr esam bijām vienmēr pietiekami viedi, lai nonāktu pie kopsaucēju un mūsu nelielās domstarpības kas atrisinātu. Un, uh, Un es ļoti gribētu pateikties Donaldam par to, ka, ka jūs mm, mani atbalstījāt. Paldies par draudzību, uh, kas dara man godu un kas uh, ilgs ļoti ilgo laiku. Um, šī draudzība attiec ne tikai uz politisko dzīvi, kaut gan mēs piedaram pie vienas politiskās saimes. Un es eh, šodien pēdējo reizi runāju šajā zālē, šajā parlamentā, un es gribu novēlēt visu to labāko Fonderlaien skundzei, kas eh, tiešām ļoti um, ir gatavs pilns strādāt, un viņai nepieciešams arī uzmundrināšs vārds no mūsu puses. Un es gribu arī pateikties saviem komisāriem, komisijas locekļiem, jo Bez eh, viņiem es nevarētu izdarīt it neko. Es gribu pateikties eh, vīriešiem, sievietēm, kas eh, kopā un individuāli ir devuši savu ieguldījumu Eiropas attīstībā. Liels paldies visiem no visas sirds! Lorsque j'ai pris mes fonctions en 2000. Eh, tad, kad 2014. gadā es stājos eh, pie savu pienākumu pildīšanas, Eiropa mm, bija ļoti eh, sadrumstalota, bija ļoti daudz vājo punktu. Eiropa 2014. gadā nebija viengabalaini, nebija veseli. Un es runāju ar dažādiem komisijas locekļiem, un mēs kopīgiem spēkiem 2017. gadā sākām darbu pie ļoti um, svarīgiem um, uzdevumiem. Tas bija tāds izšķirīgs moments Eiropas tapšanā, un mēs visi e, uzskatījām, ka mums ir jāizmanto šī iespēja uzlabot stāvokli Eiropā. Eh, kopā ar kolēģiem mēs izvēlējāmies veidot komisiju eh, tā, lai tiktu ņemti vērā arī politiskie aspekti. Un, eh, mums bija divi komisāri no apvienotās karalists puses. Uh, Un mm, gandrīz visi mm, komisāri tika ievēlēti. Es eh, saprotu, ka šie komisāri mm, bija atpazīstami savās valstīs un arī Eiropā kopumā. Sejas bija pazīstamas un es bija gatavs viņus aicināt uz Briseli, uz Berlamontu māju. Um, mēs eh, centāmies uh, skaidrot savu pozīciju, runājot ar citām vēlētām personām, runājām ar mūsu pilsoņiem. Mēs šajā, šajos gados esam veduši 911 mm, dialogus un komisāri 911 reizes ir apmeklējuši arī nacionālos parlamentus. Tur mēs vedām šīs sarunas, arī reģionālos parlamentus mēs um, apmeklējām. Mēs uzskatām, ka konsultēšanās ir ļoti svarīga. Uh, un mm, tādā veidā mēs centāmies iemiesot arī mūsu ietekmi, uh, cenšoties uh, tādā veidā vadīt komisijas darbu. Un mēs esam nākuši, izpildījuši 84% no likumdošanas eh, iniciatīvām. Mēs esam modernizējuši 162 eksistējušos likumdošanas aspektus. Priekšlikums atvainojas, mēs darījām visu, lai mēs varētu pieturēties pie mūsu solījumiem, īstenojot lielu daļu no mūsu priekšlikumiem. Uh, bet eh, kā vienmēr, protams, mēs saņemam arī daudz kritikas, un mēs zinām, ka šī kritika ir kaut kas tāds, kas ir ļoti ir raksturīgs Eiropā. Cilvēki turpina darboties saskaņā ar eh, savu ierasto praksi. Es eh, teicu, ka arī apstākļi Un tādas lietas kā izaugsme, nodarbinātība un investīcijas eh, bija šie aspekti, kas, eh, kas, mm, kas vadīja mūsu darbu. Tad 25. ceturksnis ar izaugsmi mēs mēs esam radījuši 14,000 eh, darba vietas. Un, un mēs 240 viens miljons e, eiropiešu ir saņēmuši e, darba vietas dēļ mūsu institīvām. Tātad Junker plāns ir ģenerējis 432 miljārdus investīciju formā. Un e, pašā sākumā Eh, cilvēki neticēja mūsu plānu īstenošanai, uzskatīja, ka tas būs kaut kas eh, tikai vārdiski eh, paliks, un tad to nosauca par, mm, Eiro, par Junker plānu, un tagad ir izveidojies Eiropas strateģisko investīciju plāns. Tādā veidā ir mainījusies šī fonda, šīs iniciatīvas vai plāna mm, virsība. Un mēs arī strādājām ar stabilitātes un izaugsmas augstu. Mēs centāmies arī īstenot mūsu priekšlikumus, strādājām ar dažādām dalībvalstīm. Attiecīgi mēs strādājām pie elastības principiem, tādā veidā mēs stiprinājām mūsu idejas un deficīts samazinājās no 6,6% uz 0,7%. Elastība, stabilitāte un šo iniciatīvu kombinēšana atļāva mums arī reaģēt uz situāciju Spānijā, Portugālē, Itālijā un Grieķijā, jo šīs valstis e, tieši lika mums darboties aktīvāk, risinot problēmas. Kolēģi, Šeit eh, bija arī vilšanās eh, šajā, šī mandāta laikā, jo ne ne, mēs, mums neizdevās atrisināt Kipras apvienošanas dosijē. Uh, tā ir tāda vilšanās, kas ir jāatzīst, un mm, mums arī neizdevās noslēgt uh, līgumu ar Šveici, kas, kur mēs centāmies panākt uh, mūsu nospraustu rezultātu. Bet komisijas priekšlikumā nebija kļūdu. Uh, drīzāk kļūdas bija dalību valstu eh, puse arī Banku Savienībā. Tāpat eh, varbūt mēs nesniedzām visu. Eh, Banku Savienība ir tāds signāls, kas raksturo mūsu monetāro uh, Savienību. Ar, tās, ar šīs iniciatīvas palīdzību mēs centāmies arī izrādīt mūsu reakciju uz šoku, eh, kas bija mandāta perioda sākumā. Mums ir uzdevums un pienākums radīt garantiju sistēmu, arī depozītu garantiju, jo bez depozītu garantijas Banku savienība ne, nevar dot pilnīgi savu ieguldījumu monetārās savienības attīstībā. Tad mums ir zinām izaicinājumi vēl šai ziņā. Uh, tad uh, mums sākumā bija arī krīze. Pēdējo piecu gadu laikā mēs cīnījāmies ar to uh, mēs varbūt no sākuma nespējām rīkoties tā, lai pilnībā visi būtu apmierināti. Mēs E, tomēr jāatzīst, ka mums ir bijuši arī panākumi. Šeit gribu runāt arī par sociālo dimensiju Eiropas Savienībā. E, vispirms šī ideja nebija īpaši populāra. Tā tas bija pēdējo desmitgažu laikā. E, un tad mēs sākām strādāt pie sociālā pīlāra. Un Es labi pazīstu Luksemburgas nodarbinātības ministrijas darbu, un ministrs arī ar mani runāja par šo jautājumu, un pirms mēs apstiprinājām sociālo pīlāru. Un e, tad, e, tad mēs arī īstenojam direktīvu par darbinieku nosūtīšanu. E, šeit mums izdevās panākt vienošanos starp parlamentu un padomi. Uh, Tas eh, tomēr ir panākums. Eh, mūsu komisija eh, atbalstīja un pieturējās pie principiem, ka par vienu un to pašu darbu, kas ir paveikts dažādās vietās, atalgojumam ir jābūt vienādam. Uh, Eh, tā tas ir godīgi un eh, tādā veidā mēs varam veidot Eiropu ar augstu labklājības līmeni, lai nebūtu mm, kaut kāda netaisnības sajūta, eh, lai darbinieki saprast, ka visiem ir vienlīdzīgi spēles noteikumi. Otrs panākums ir Grieķija. Es gribu par to runāt, jo esmu ļoti uh, noraizējies par šo jautājumu, esmu pie tā daudz strādājis. Mēs eh, atkal atgriezām Grieķijai šo eh, cieņpilno attieksmi, to, ko Grieķijas tauta ir pelnījusi, eh, tad tagad ir iespējams atsākt attīstību Grieķijā un saņemt arī atalgojumu taisnīgu par saviem darbiem, par saviem veikumiem. Um, ir veikti darbi, uh, kas ir atbalstījuši Grieķiju. Uh, ar Cipras, ar Samarats valdību, ar dažādām valdībām Grieķijā uh, mēs strādājām, kontaktējām ar valdībām un mēs centāmies atrisināt Grieķijas problēmu šādā garā ļoti daudzas valdības nevēlējās sadarboties ar, ar komisiju. Es eh, tiešām atceros ļoti daudz telefonu zvans no dažādu valstu premjerministriem, kas man ir norādījuši no, nodarboties pašam ar savām lietām. Eh, bet uh, Mēs e, uzskatām, ka ir tomēr jāievēro e, līgumā teikto, un līgumā ir rakstīts, ka komisija ir jārīkojas. Un līgumā ir rakstīts, ka komisija atbild par Eiropas vispārējām interesēm. E, un viena no galvenām interesēm ir pretoties pret eirozonas sabrukumu. Tātad mēs darījām visu to, ko, tas, kas mums būtu jādara. Āfrikas jautājums. Jā, mēs, Eiropieši, nedrīkstam aizmirst mūsu uh, pirmo uh, kaimiņu teritoriju. Tā ir Āfrika vai kontinents, un tur ir nepieciešams mūsu, mūsu solidaritāte, mūsu atbalsts. Uh, ne tikai žēlsirdība no mūsu puses, jo uh, tāda žēlsirdība tas ir tāds sens refleks. Uh, bet um, tagad um, mūsdienās tiešām ir jāveido godīgas partnerattiecības starp um, Āfriku un Eiropas Savienību ar nolūku veidot darba vietas, stimulēt attīstību. Un Āfrika arī ir ar atslēgas nozīmi uh, bēgļu krīzes attīstībā. Tomēr attiecībām ir jāveido uh, uz cieņpilniem pamatiem. Jā, bēgļu jautājums, vai tas ir veiksmīgi atrisināts vai nē? Varētu būt vēl labāks risinājums, bet risinājums tomēr ir. Varētu būt labāka darbība no padomas, no parlamenta, institūcijas, var tiešām visu izanalizēt visu to, ko komisija ir piedāvājusi sākot no 2015. gada marta, tālāk 2016. aprīlis, kur komisija nāca klajā ar iniciatīvām par Dublinas sistēmas reformēšanu. Um, tomēr mēs nedrīkstam um, aizmirst um, ka mēs vidusjūrā esam glābuši 760 eh, tūkstoši cilvēku dzīvības. Tātad 760 tūkstoši būtu gājuši bojā, ja nebūtu mūsu rīcības. Vai kāds aplaudēja par to? 25. gada martā es jau runāju par bēgļu jautājumu, un tad parlaments bija piesalies kājās un aplaudēja. Un vai jūs esat pārliecināti, ka arī tagad pēc gadiem jūs tāpat aplaudēsiet eh, par mm, šo te institīvu, jo šo, šo gadu garumā dažādas valstis ir demonstrējuši dažādu solidaritātes līmeni un dažādu iesaisti. Es uh, nebūtu komisijas vadītājs, ja nerunātu tagad par starptautisko tirdzniecību. Tad šis jautājums ir sarežģīts, ļoti bieži arī pretrunīgs, uh, bet ļoti daudz reizes ir mm, tādi labi argumenti, bet, eh, diemžēl, mm, varbūt nevienmēr ir visvainīgais veiksmīgi. Bet mēs esam noslēguši 15 tirzniecības nolīgumus, esam uh, ar 60 valstīm šādus uh, līgumus noslēguši. Tas ir uh, atbilst 40% uh, tirzniecīskā apgrozījuma valstī. Un um, šobrīd mēs redzam, ka Amerikas Savienotās valstis tiešām ir uzgriezušas muguru šādam solidaritātes, solidaritātes tirzniecības principam ar citām valstīm. Es uh, gribētu. Mums ir jārunā arī par Eiropas lomu pasaulē. Vislielākais mūsu sasniegums joprojām ir tas fakts, ka mēs varējām panākt mieru Eiropā. Tas varbūt izklausās pavisam pašsaprotam, bet tā tas nav šobrīd, šodien. Tieši tad, kad es tagad runāju, visā pasaulē ir 60 kari, bet neviens no šiem kariem vai konfliktiem neatrodās, nenotiek Eiropas Savienības teritorijā. Bet atceramies, ka tieši Eiropas Savienības teritorija bija kļuvusi par vietu, kur plosījās uh, iepriekšējā gadsimta vislielākie kari. Tāpēc arī miers nav pats par sevi saprotams. Nun ist mir bewusst, Es saprotu un apzinos, ka jauniešus nesevišķi var aizraut ar to domu, ka Eiropā valda miers. Bet arī ar jauniešiem ir jārunā par Eiropas uh, lielo dilemmu starp mieru un nāvi. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā ar mūsu kaimiņiem arī, jo ir jāsaprot, ka uh, nacionālisms un nacionālās problēmas ir ļoti bīstamas, un tāpēc arī Eiropas Savienības situācija nav nemaz simtprocentīgi stabila. Jauniešiem ir jāstāsta par karu un mieru pēc 20 gadiem jau būs tāda, pagā, tāda paudze, kuru Tikai vecvecāki varbūt ir uh, bijuši kaut kādā veidā saistīti ar karu, bet tad mums ir nepieciešams atkal un atkal runāt par karu un mieru. Taču nepietiek ar to, ka mēs kaut ko stāstam. Jauniešiem būtu nepieciešams radīt arī perspektīvas Eiropā. Kāda ir Eiropas nākotne? Ko mēs panāksim šajā kontinentā? Un lielāka daļa eiropiešu vēl, vēl nemaz nezina. Mēs, kā Eiropas kontinents, īstenībā neesam nemaz tik lieli. Politika tā ir tāda lieta, tāda viela, ar ko mēs varam savienot geogrāfiju un demogrāfiju. Politika, kura nesavieno geogrāfiju un demogrāfiju, nebūs veiksmīga, jo, ja mēs domāsim par mūsu cilvēkiem, tad mēs nepazudīsim. Taču demogrāfija parāda to, ka mēs um, uh, kļūstam ar vien mazāki. Agrāk uh, bija procentuāli daudz vairāk eiropiešu, bet pavisam drīz šī gadsimta beigās uh, ir paredzēts, ka no 10 miljārdiem zemes iedzīvotāji tikai 4% būs eiropieši. Ir joprojām vēl dažas valstis, uh, arī no Eiropas, kas ir G7 grupas uh, ietveros Un tas nozīmē, ka pagaidām mums vēl ir liela ietekme. Tagad ir īstais brīdis, lai mazāk Eiropas piedāvātu jauniešiem, bet atcerēties atkal par savu valsti, jo Eiropa nozīmē brīvību, Eiropa nozīmē spēku. Tas tam visam mums ir jāatvēl vieta arī ārlietu politikā. Mums ir jābūt tādiem noteikumiem, tādiem risinājumiem, kas tiešām ir ilgspējīgi. Es vēlreiz vēlos atgādināt, ka arī ārlietu politikā mums ir nepieciešams uh, lemt ar kvalificēto vairākumu. Nu, ne jau pilnīgi visos jautājumos, bet tomēr. Tomēr tur, kur tā ir iespēja nodrošināt Eiropas svarīgumu, es esmu to pieredzējis Vašingtonā, Pagājušajā gadā jūlijā man bija iespēja apmeklēt prezidentu Trumpu, un tika runāts par uh, atomkara nepieļaušanu, un varam teikt, mēs esam jau daudz ko panākuši. Tā, Trumps tad ilgi teica savus ievadvārdus, viņam ļoti patīk ilgi runāt. Un, un tad viņš uzrunāja pilnīgi visus, visus premjerministrus, prezidentus. Bet tad viņš teica, ka nu es jau esmu visiem to paskaidrojis, tagad man tas viss ir jāpaskaidro Eiropai. Un kādēļ tā tas ir, ka Eiropai tas ir jāpaskaidro, ja komisija ir tā institūcija, kas ir atbildīga par to? Tāpēc arī būtiskākais ir tas, ko Eiropas komisijas priekšsēdētais komisijas vārdā saka. Jo tad, kad uh, Luksemburgas uh, uh, cilvēks atrodas Vašingtonā un pārstāv visu Eiropu, tā ir liela lieta. Tātad, kādi secinājumi? Es neturpināšu strādāt šajā amatā. Nevar teikt, ka esmu pārmērīgi laimīgs, nē, esmu taču arī nobēdājies. Bet varu teikt, ka esmu centies panākt to, kas bija jāpanāk. Un ja visi mēs centīsimies panākt to, kas ir jāpanāk, tad mēs sasniegsim daudz. Es biju lepns, ka varēju pēdējos piecos gados dot savu artavu lielajā darbā. Un šis lielais darbs ir daudz svarīgāks par mums pašiem. Tad pirmais uzdevums eh, tiešām ir cīnīties pret visāda veida nacionālismu, lai dzīvo Eiropa. Grazie. Grazie, prezidente Junk. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Junkara kungs. Adesso... Un tagad priekšsēdētāji no grupām un sāksim ar eh, Weber kungu lūdzu. Žanklods Junker, priekšsēdētāja kungs, politika dzīvo no pārmaiņām. Šobrīd pārmaiņu ir daudz un ir laiks atvadīties. Liels Eiropietis tuvākajās nedēļās uh, pametīs Eiropas skatuvi, un tas esat jūs, Žanklods Junkers, mēs kā kristiešu demokrāti vēlamies uh, pateikties. Un kad es runāju par šo sasniegumu, un runa nav tikai par pēdējiem pieciem gadiem, uh, Tu, kā finanšu ministrs, 35 gadu vecumā esi sācis strādāt un meklējis kompromisu starp eh, Franciju un Vāciju. Es nezinu, cik eh, viegli ir bijis panākt kompromisu starp Vāciju un Franciju, būdams no Luksemburgas, un tu esi arī tas cilvēks, kas Lisabonas līgumu ir iedzīvinājis Eiropā. Neatkarībā no tā, kādi būs uh, mūsu uh, Eiropas nākotnes risinājumi, tu un Mārtiņš Šulcs esat tie, kas panākuši ļoti daudz. Tavs būtiskākais talants ir kompromisi. Tu esi panācis tik daudz konfliktu risināšanu un tik daudz cilvēkus esi atkal samierinājies savā starpā. Atceramies arī, ka pat Donalds Trumps ir no, no, novērtējis tavu spēju panākt kompromisu. Pirms pieciem gadiem, kad tu stājies amatā, bija tik daudz dažādu krīžu un redzēt, ka mēs esam daudz no šīs, no daudzām no šīm krīzēm centušies nopietni risināt, piemēram, migrācijas krīzi. Mēs zinām, kāda ir panākumi. Tu kopā ar visiem pārējiem komisāriem esi izmantojis iespēju, lai varētu risināt šīs krīzes. Komisija bija jārisina. Uh, tik daudz uzdevumu, ka principā to vajadzētu risināt piecos termiņos, nevis tikai vienā. Komisijai ir bijusi iespēja kaut ko panākt, un komisija šo iespēju ir izmantojusi. Eiropa šobrīd ir labākā stāvoklī nekā pirms pieciem gadiem. Mums ir tirzniecības nolīguma, mums ir daudz panākumu migrācijas krīzes risināšanā, attiecībām ar Āfriku. Arī Brexit jautājums tiek risināts. Un tāpēc varam teikt, ka Eiropa tagad ir kļuvusi par drošāku, uh, un lab, labklājīgāku kontinentu nekā pirms pieciem gadiem. Vēlos runāt par eh, vairākiem punktiem, kas man ir būtiski. Pirmkārt, par likumiem. Uh, un likumi ir viena realitāte, bet normāla cilvēku dzīve ir cita realitāte. Un tad tu esi strādājis, piemēram, ar uh, tādām, par tādām situācijām, kā situācija ar Grieķiju, ar Itāliju, un tu esi palīdzējis piemērot tekstus tā, lai uh, cilvēki varētu dzīvot saskaņā ar šiem tekstiem. Šis ir liels panākums. Ir nepieciešams turpināt iet pa šo ceļu, pa ko tu esi sācis iet. Otrais aspekts, kas man noteikti paliks atmiņā, ir tas, ka ir Eiropa ar mūsu kopīgo naudu, ar mūsu kopīgo tirgu, un tu atkal un atkal esi runājis par to, ka mēs neesam vienkārši tirgus ekonomika, mēs esam sociāli atbildīga tirgus ekonomika. Tu noteikti zini, kādi ir vārdi ir jārunā arī dažādos pasākumos, tā lai panāktu to, ko mēs vēlamies panākt. Un tieši tu pēdējo piecu gadu laikā šo sociālo dimensiju esi atkal un atkal iekļāvis darba kārtībā. Un treškārt, tu neesi pieļāvis kompromisu uh, Runājot par Eiropas pamatvērtībām, Eiropa ir demokrātijas kontinents, tiesiskuma kontinents. Mēs aizsargājam sievietes, mēs aizsargājam bērnus, minoritātes, mēs vēlamies panākt brīvību. Par šo Eiropu tu esi cīnījies no tā brīža, kad stājies amatā un līdz šodienai, un šeit nav pieļaut nekāda kompromisa. Paldies arī par to. Eiropas ideja, tu esi iedvesmojies ar jaunu dzīvību no kreisajiem līdz labajiem, to visus esi pārliecinājis. Mēs varam redzēt arī, ka Eiropā ir arvien vairāk aizrautīgu cilvēku, kas ir aizrāvušies ar Eiropas ideju. Arī tas ir tavs sasniegums. Vēlos pateikties tev un taviem komisāri par daviem, daudziem sasniegumiem. Un nobeigumā tu vari lepoties ar savu padarīto darbu mūsu, ta, mūsu kontinentā. Uh, mēs esam panākoši labāku dzīvi un varam uh, gaidīt uz labāku nākotni. Tādi lieli kristiešu demokrāti kā Helmuts Kols ir tagad noteikti, uh, un arī Konrads Adenaurs un uh, Roberts Šumans un tu, tagad jūs esat vienā rindā, jūs esat tie, kas ir palīdzējuši Eiropai nostāties uz kājām un stāvēt uz kājām. Varbūt varētu teikt, ka uh, um, tev ar Eiropu bija nevis vienkārši tāds romāns, bet tev bija tāds patiesa saikne uz mūžu. Un Eiropas Savienības veiksme lielā mērā ir tava veiksme, un mēs, kā kristiešu demokrāti, vēlamies pateikties tavas politiskās grupas vārdā. Paldies! Grācie, prezidente! Lielas paldies! Paldies! Tagad aicinu Garcia Pereskundzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie klātesošie. Zināt, kur mēs dodamies, ir svarīgi, bet tikpat svarīgi ir zināt, kur mēs esam šobrīd un kā mēs esam šeit tekuši. Ceļš nav bijis viegls, un jūs, Junkara kungs, to ļoti labi zināt. Pirms pieciem gadiem jūs mums piedāvājat jaunu sākumu Eiropā, jaunu tā darba kārtību, taču šis jaunais sākums pusceļā bija apstājies, un mēs saprotam, ka jūs esat centies, esat centies atkāpties no uh, politikas, ko, uh, kas paredzēja lielu taupības režīmu un ka jūs esat centušies uh, risināt krīzes situāciju, un, protams, tā bija smaga nasta, un vis, ne visos gadījumos mums ir bijis iespējas pieņemt tos radikālos lēmumus, lai varētu doties pareizā virzienā. Un tagad jaunajā sasaukumā mēs ceram, ka mēs varēsim daudz ko panākt. Jaunajā komisija, jūsu komisija, bija nepieciešams eh, risināt tik daudz jautājumus, un daudzi no šiem pasākumiem, protams, ir īstenoti, taču atsevišķi gadījumi, eh, protams, ir eh, neīstenoti. Un daudzos gadījumos tā nav komisijas vaina, bet drīzāk padomes vaina. Uh, piemēram, tādi jautājumi kā sociālā vienlīdzība, kā, soc, kā jaunu darba vietu rašana, rašanās un citi jautājumi, tie joprojām nav atrisināti, bet vēlreiz atgādināsim sev, ka Eiropa ir izgājusi cauri vissmagākajai krīzei, kāda līdz šim ir bijusi. Arī migrācijas krīze līdz galam nav atrisināta, bet tas atkal ir saistīts ar dalību valsts solidaritātes trūkumu. Uh, Nākamais aspekts ir Brexit. Ir nepieciešams izanalizēt, kas tad nenostrādāja ar Lielbritāniju. Mums ir jāiemācās kaut kas no šī notikuma, lai mēs varētu aizsargāt savas, uh, uh, savu, uh, savu kontinentu, savu Eiropas projektu, demokrātiju, cilvēktiesības, tiesiskumu. Atceramies uh, Timermana kunga darbu cīņā pret populismu un ekstrēmismu. Tas viss noteikti ir veicinājis komisijas eh, darba eh, eh, rezultatīvitāte, un mēs noteikti arī nākamajā komisijā meklēsim iespējas kopā atrisināt migrācijas krīzi. Mums ir jādara viss, lai mēs atrastu tādu risinājumu, kas ir balstīts uz solidaritātu un dalību valstu atbildību. Uh, Žēl, ka mēs pagaidām vēl neesam to atrisinājuši, bet mēs noteikti turpināsim darbu, tā lai mēs varētu atbloķēt Dublinas regulu, jo mums ir nepieciešams stāvēt stipriem un nepieļaut uh, multiliterālo risinājumu. Mums Eiropā ir jārunā vienā balsī, un jūs arī teicāt to, ka mums, mums pasaules arēnā ir sava liela loma Un Margarīnī kundze arī daudz ko ir panākusi. Jūs pieminējat arī attiecības starp Eiropas un Āfriku, tas ir svarīgs aspekts, bet, protams, mums arī vēsturiska vienošanās ar Irānu, kas ir panākta. Un Eiropas Savienības un Eirozonas ekonomiskā pārveide, arī tas ir liels sasniegums. Jūs esat izstrādājis investīciju plānu Eiropas zaļo uh, vienošanos. Uh, un ilgspējīgo investīciju plānu, ko īstenos nākamā komisija. Mēs varēsim to atbalstīt un noteikti ceram, ka būs uh, vēl vairāk uh, entuziasma un enerģijas aiz šī plāna. Jūs esat arī strādājis pie stabilitātes un izaugsmas pakta, tā lai varētu nevienlīdzību mazināt, un paldies arī Moskovici kungam par jūsu ieguldījumu cīņā pret uh, naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu. Tas tiešām nav pieņemami, ka padomi ir noraidījis tik daudzus priekšlikumus, kas varētu panākt lielāku līdzsvaroto nodokļu maksāšanu, lai tieši lieli uzņēmumi maksātu vairāk nodokļus nekā mazi uzņēmumi un privātpersonas. Jūs Daudz runājot arī par Eiropas sociālo pīlāru, bet mēs vēlamies, lai būtu ļoti konkrēti priekšlikumi, lai, piemēram, būtu vispārējā piekļuva sociālajai aizsardzībai un lai kolektīvie līgumi arī būtu atzīti un arvien plašāk izmantoti, un lai cilvēki varētu apvienot savu profesionālo un ģimenes dzīvi. Un tad, ņemot vērā jūsu komisijas paziņojumu par Eiropas komisijas mērķu sasniegšanu un to, ka jūs 40% esam sasnieguši, mēs uzskatām,